domāju, ka Eiropas uh, tauta ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā par šādiem svarīgiem jautājumiem. Dziękuję panu za tą uwagę. E, e, ja dam panu pisemną odpowiedź w tej sprawie. Paldies. Es jums sniegšu atbildi rakstiski. Paldies. Tagad pāriesim pie nosauktā ziņojuma un vārds Podimatas kundzei. Lūdzu. κύριε πρόεδρε επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σκιώδεις εισηγητές. Paldies! Es gribētu pirmkārt pateikties ēnu referentiem, politisko grupu koordinatoriem par konstruktīvo devumu šī ziņojuma sastādīšanā. Viņi man tiešām palīdzēja vienoties par daudziem jautājumiem Šī ir Eiropas parlamenta iniciatīvas ziņojuma, kas nācis vislabākajā laikā. Iemesls, protams, ir krīze, kas pārbauda mūsu eirozonu. Šī krīze ir samazinājusi budžetu izdevumus, taupības programmas ir parādījušās, daudzās dalību valstīs ir liels problēmas un liels spiediens arī uz Eiropas Savienības budžetu. Un, protams, par to mēs daudz esam jau runājuši, runājot arī par jauno finansu satvaru. Eiropas pilsoņiem nākas nest šo lielo nastu. Viņu ienākumi samazinās, darba vietu skaits samazinās, sociālās tiesības tiek ierobežotas un dažādas pabalsti tiek samazināti. Domāju, ka mēs visi varam vienoties, meklējot jaunus resursus un finansējumu, kas varētu palīdzēt mūsu ekonomikai atlapt, turklāt atlapt sabalansētā veidā, tādā veidā, kas nor nodrošina zinām vienlīdzību. Tikai tā mēs varam izveidot pareizos apstākļus, lai īstenot 20, 20 stratēģiju. Tikai šādā veidā mēs varam runāt par labu iekšējo tirgu, kas kalpo mūsu pilsoņu interesēm. Mums ir nepieciešami šie resursi, un es izlasīšu tagad vienu rindkopu palielināt esošo nodokļu apjomu un samazināt sociālās izmaksas nav īstais ceļš ilgspējīgai attīstībai. Ir nepieciešami novatoriski finansēšanas veidi un instrumenti, kas varētu palīdzēt risināt šos izaicinājumus. Tāpēc, ka šie jaunie veidi var radīt papildus resursus gan Eiropas Savienības budžetam, gan nacionāliem budžetiem. Taču, kolēģi, ar to vien nepietiek. Tas nav vienīgais labums, ko mēs varētu gūt no novatoriskiem finansēšanas veidiem. Novatorisms ved ne tikai pie jauniem resursiem, bet ļauj arī mainīt esošo nodokļu modeli, kur lielāko daļu no nodokļiem nākas apmaksāt strādājošajiem. Pievienojot papildus vērtību, mēs iegūstam tā kā dubultu dividendes. Jautājums nav tikai par naudu un ienākumiem, bet arī par regulējošo vidi. Tādā veidā mēs tiekam vaļā no dažādām nepatīkamām un nepareizēm praksēm, ko mēs redzam arī vidē. Ir četras sadaļas šim ziņojumam - nodokļu politika, poli eiro obligācijas un eiro oglekļa nodek, nodevas un attīstība. Mēs visi vienojamies, runājot par nodokļiem, ka finansu sektoram ir jāuzņem lielāka atbildība šajā krīzē. Par spīti krīzē šeit ir lieli, liela pēļņa, un šis sektors netiek pietiekami aplikts ar nodokļiem. Bieži vien ir izslēgt pievienotās vērtības nodokļu šajā jomā un daudz kas cits. Skaitļos mēs arī redzam, kā finansu darbības ir pieaugušas pēdējo desmitgažu laikā. Un tas ir fakts, ko mēs nevaram ignorēt. Finansu sektoram taču galvenais būtu finansēt reālo ekonomiku. Es domāju, ka viss Eiropas parlamentā var vairāk tam piekrist, tāpat arī komisija. Arī komisijas ziņojums par finansu sektoru nodokļiem to apstiprina. Tātad šeit pastāv netaisnība, un tā būtu jāizlabo. Ja jūs vēlaties runāt vēl ilgāk, teiksim, vienu minūti, saka priekšsēdētājs, bet tad beigās jums nebūs ko, ko teikt. Jūs varat uz beigu runas laika kompensēt šo runu. Es uzskatu, ka tas nav taisnīgi un tas ir jāizlabo. Mums ir jādod ziņojums, vēsts mūsu pilsoņiem, ka mēs esam iemācījušies kaut ko no šīs krīzes, un ka mēs gribam taisnīgu nastas sadalījumu. Mēs esam gatavi darīt visu Eiropas un globālajā līmenī, lai nodrošinātu to, ka finansu sektors dara to, kas tam ir jādara - galveno - finansē reālo ekonomiku. Pastāv konsens par to, ka fiskālie instrumenti ir FTT, tātad nodoklis finanšu darbībām. Šis nodoklis ir proporcionāls kvalitātei un regularitātei šajā jomā. Tātad tas ir tieši saistīts ar šo finansu darbību efektivitāti Tas varētu labot arī tirdzniecības tendences, kas ir bieži vien neveiksmīgas, un ierobežot spekulācijas. Ir skaidrs, ka mūsu pirmā izvēle ir nodrošināt visas pasaules šādu nodokli. Taču, lai cik mēs būtu ambiciozi šajā jautājumā, acīm redzot, tas neizdosies. Cerības ir mazinājušās. Tad ko mēs darīsim Eiropā? Vai tad mēs slēpsimies aiz fakta, ka globālu vienošanos mums nav izdevies panākt, vai tas mūsu pilsoņiem būs pieņemams? Domāju, ka būs grūti. Es zinu, ka tiešām būs grūti. Būs grūti panākt, lai padome vienprātīgi pieņem šādu lēmumu. Paldies, saka priekšsēdētājs, bet man vēl ir pusminūte, saka runātāji. 4 plus 2, 6 minūtes, 5 plus 2 ir 7 minūtes. Labi, vēl pusminūti jums dod. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Tātad nobeidzot. Pat ja tas nebūs viegli Eiropas Savienībā pieņemt FTT, jo tas ir ļoti grūts uzdevums mūsu padomēji pieņemt to vienbalsīgi. Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kas ir tieši vēlēta, un mums ir pienākums skaidri pateikt politisko lēmumu. Mums būs šis nodoklis, mums ir šis pienākums, Tas nav komisijas pienākums. Paldies! Komisārs Šemeta. Lūdzu. Paldies! Gribētu pateikties ekon un citām komisijām, kas strādājuši šajā jautājumā par novatorisko finansēšanu globālā un Eiropas līmenī. Man bija iespēja vairākas reizes ar jums debatēt par šiem jautājumiem, kā panākt, lai bankas apmaksā krīzi, tās izmaksas. Komisija gatavo izpētes ziņojumu par šo jautājumu, un tas būs gatavs 2011. gada vasarā. Tas ļaus komisijai izteikt nopietnus priekšlikums politikai. Mums arī izdosies noskaidrot jauno nodokļu un pētījuma rezultātu šajā jautājumā gada beigās. Es tāpēc aicinātu jūs nogaidīt šo iespēju ziņojumu, lai jūs varētu pieņemt apzinātu un skaidru lēmumu. Attiecībā uz oglekļa nodokli es piekrītu, ka sošais modelis pilnībā neietvers sevi pamatprincipu, kā piesārņotājs maksā. Domāju, ka šeit vēl daudz, kad būs jāpārskata taisa skaitā ar enerģētiskā direktīvā, kur par pamatkritērijiem būs CO2 emisijas. Jūsu priekšlikums pārskatīt šo jautājumu, acīm redzot, varēs tapt apskatīts šī gada pavasarī. Potenciālais risks uh, oglekļa noplūdēm. Komisija uzskata, ka šīs kvotas tiek izdalītas kompānijām, pēc emisiju tirdzniecības sistēmas, taču mēs uzraudzīsim esošos riskus šajā procesā, tātad negodīgas prakses iespēju. Domāju, ka esošās sistēmas ietvaros mēs varam veikt zināmas izmaiņas. Visbeidzot par eiro obligācijām. Komisija uzskata, ka kopīga to izdošana, protams, nāktu par labu tirgus situācijai un stiprinātu eiro kā starptautisku valūtu. Taču šis instruments tomēr ir jāpēta vēl vairāk tehniskā un politiskā līmenī. Īpaši tāpēc, ka dalību valstīm šeit varētu būt zinām apdraudējumi. Paldies! Paldies komisāram! Marinesko kungs, mūsu kolēģis, Rūpniecības pētījumu un enerģētikas komisija. Paldies! Paldies! Eiropas līmeņa sasniegšana, klimata izmaiņa ierobežošana, tas viss prasa ļoti nopietnas finansējums, kā arī novatoriskus finansēšanas veidus Komisijai vajadzētu analizēt šai ziņā iespēju ieviest oglekļa nodokli, kas būtu līdzīgs pievienotās vērtības nodoklim. Te pašā laikā vajadzētu atcerēties, ka šo nodekli var pārcelt uz citām jomām, lai tas nebūtu uh, kā smags sloks mūsu patērētājiem. Mums jāceļ efektivitāte runājot par struktūra fondiem un Eiropas Investīcija bankas finansējumu, kā arī nepieciešams koordinēt Eiropas Savienības fondus un citus fondus, kas varētu tikt iesaistīti enerģetiskās efektivitātes celšanā. Enerģētiskā drošība un efektivitāte samazinās mūsu atkarību, un tam būs kopumā labs iespējas uz ekonomiku. Komisijai ir jāveic šis izpētes ziņojums, runājot par finansu nodokļa iespējām. Kādu ekonomisko labumu tas nesīs, kā tas ierobežos spekulatīvās darbības, kas rada liels problēmas mūsu tirgo. Šiem pētījumiem būtu jānoskaidro arī, vai tiešām šādā veidā mēs gūtu papildus finansu avotus pirms mēs pieņemām galīgo lēmumu. Paldies! Tāds patīk grupas vadai Gozes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi. Vispirms gribētu divas piezīmes izteikt par uh, procesu. Referenta pateicās visiem, kas ar viņu sadarbojās šī ziņojuma izstrādē, un tiešām bija tāda patiesa sadarbība. Hūbners kundz bija un referenta, un tomēr es uzzināju, ka sociālistu grupa bija iesniegus alternatīvu rezolūciju. Tas nozīmē, ka Uh, vispirms balsojums būs par dokumentu, kas nav saskaņots visu starpā. Otrā politiskā piezīme, es parasti tā nedaru, bet gribu pieminēt, ka šeit bija tāda kā mākslīga pretestība pret transakciju, finanšu transakciju nodokli. Mūsu grupas pozīcija ir skaidra. Mēs esam par šādu nodokli globāla līmenī, esam par to, ka ja uh, globālā līmenī to nevar sasniegt, tad to vajag ieviest uh, Eiropas līmenī kā eksperimentu. Uh, bet vispirms ir jāveic ietekmes novērtējums, lai saprastu, vai Eiropas finanšu biržu konkurētspēja netiks e, negatīvi ietekmēta. Komisāra kungs, Eiropas tautas partijas pozīcija nav e, pozīcija laika iegūšanai. Mēs nevēlamies nogaidīt, mēs prasām, lai uzreiz e, ietekmes novērtējums tiktu veikts. Mēs jau esam par to runājuši Eiropas parlamentā. Uh,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 to, kādā veidā mēs varam aktivizēties, ieviešot arī tās augto FDN, jeb eh, finanšu darījumu nodoklu. Un līdz šai dienai jūs to nesat paveicis. Eh, savu pozīciju mums esat jau piedāvājis neskaitāms reizes, arī rakstiskā versijā, bet eh, tas nav nekas jauns. Mēs šeit runājam par nodokļu uzlikšanu mazajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, bet cilvēkiem, kas palīdz MVU, konsultē klientus un vispār rūpēs par to, lai kādu, kādi kredīti tiktu piešķirti, bet jūs negribat uzlikt nodokļus spekulantiem. Tie uh, veic uh, dažādus pārdošanas īsā termiņā, šķērdē miljonus, un līdz ar to mūsu konjunktūra kļūst pilnīgi neaprēķināma un nelabvēlīgi ietekmē uzņēmēju darbības gaisotni, neļaujot radīt jaunas darba vietas. Līdz ar to jūsu pozīcija nav pietiekama, tā mums nav pieņemama un mums mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt. Goziekungs, man ir ļoti žēl. Žans Polgozēs ir cilvēks, ko es parasti ļoti augstu vērtēju, bet Man ir patiešām ļoti žēl, viņam šobrīd nav taisnība. Viņš maldās, viņš runā par pozīcijas uzlabojumu, un mēs uzlabojām to, kas jau tika atspogļots Brešas kundzes ziņojumā. Un, ja jūs piekrītat šādai pozīcijai, jūs varat parūpēties par to, ka komisija darīs to, ko tā vēlas darīt, proti nepiedāvāt FDN ieviešanu. Un tāds būs rezultāts, ja jūs sekosiet Guzēkungam, bet uh, tieši tādēļ būtu aplam viņam sekot. Dargie kolēģi, ja jūs vēlaties, lai Eiropas parlaments taptu sadzirdēts, lai mēs atkal uh, atkarot zaudēto uzticību, lai mēs atkal varētu iedviest cerības mūsu pilsoņiem, lai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 priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, vēlējos pateikties Padimatis kundzei par labo sadarbības garu. Mēs esam izstrādājuši kompromisu, nestoties uz uh, lielo viedokļu šķelšanos. Mums uh, tagad vajadzētu arī rūpēties, lai kompromiss tiktu ievērots. Tagad vērsīšos pie Būlmana kunga ļoti labi, ka mums ir, eh, jūs pareizi teicāt, mums ir jārada vienots tirgus, kas eh, varētu ļaut attīstīties izaugsmai un uzņēmēji darbībai. Mums ir jāparūpējas arī par attiecīgu finansiālo segumu, piemēram, eh, tā sakriem projektu obligācijām, un varam runāt arī par oglekļa emisiju nodokli. Eiropas Savienībā ir jārūpējas par ilgtspēju ražošanu. Ko dara dalību valstis? Dalība valstīm arī ir jāsasniedz nospriestie mērķi, lai varētu finansēt uh, uzsāktos projektus, bet jāņem vērā, ka dalībvalstīm neizdod šos mērķus īstenot. Arī finanšu sektoram ir jāsadz tās izmaksas, ko līdz šim ir seguši nodokļu maksātāji no savām kabatām. Es nedomāju, ka FDN ir uh, tāds vienīgais un vislabākais risinājums. Mūsu valstī jau 80. gados tika ieviesta šāda nodava, un tas noved pie tā, ka mēs eh, esam zaudējuši ļoti daudz. Protams, eh, Zviedrija nevar salīdzināt ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet finanšu tirgum ir jābūt vienotākam un homogēnākam. Mums ir jāmācās no gūtās pieredzes mums ir jāstabilizē eh, finanšu sektors un Protams, ja Eiropas Savienība būs uh, vienīgā teritorija, kas ieviesīs šādu nodokli, tas īstenībā daudz nepalīdzēs. Priekšsēdētāja kungs. Mēs esam pret pirmo un otro grozījumu, bet mēs atbalstām trešo grozījumu. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo un uh, alianses grupas vārdā Filips Lamberts lūdzu. Dziękuję bardzo. Pourquoi parlons-nous? Paldies par, eh, kāpēc mēs runājam par novatīviem resursiem? Vai mēs pēkšņi uh, sāksim ievākt liels nodokļus? Nē, mums ir uh, jāveido ilgtspējīgs valsts finanses uz atbildīgiem pamatiem, bet tas nozīmē arī, ka ieņēmumiem jābūt taisnīgiem. Un jūs zināt, ka fiskālās sistēmas Eiropā šobrīd neatbilst šiem kritējumiem. Tās nedod uh, valdībām pietiekams līdzekļus, lai finansētu, piemēram, izglītību, sociālo kohēziju, pētniecību un neļauj arī novērst nevienlīdzību Eiropā. Un uh, tas kaitē arī uh, sociālajā kohēzijā un videi. Runājot par uh, fiskāliem jautājumiem un par taisnīgumu, uh, ievācot nodokļus no lielajiem nodokļiem, ieguldot uh, klimatu pārmaiņu apkarošanā, jūs zināt, ka tikai Eiropas līmenī mēs varam veidot efektīvus risinājumus. Liekoties, rīkoties eh, dalībās līmenī um, nav piemēroti. Un uh, bez kopīgas rīcības uh, mums. Uh, pietiks ar desmit gadiem, un neviena valsts vairs nevarēs finansēt savas valsts finanses. Runājot par ekonomikas pārvaldību, ir uh, teikts dalībvalstīm uh, eh, nocērtiet savu uh, izdevumu roku un ieņēmumu roku tiek savukārt sasiet aiz muguras. Tā tad ir viena sasiet roka un viena nocirst roka. Eh, Patimātas kundze ziņojums atver mums ceļu eh, risināt fiskālos jautājumus, un es ceru, ka parlaments to pieņems. Paldies. Pan Ivo Streiček. Paldies tagad Streičeka kungs EKR eh, e grupas vārdā, lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Uh, runātāja sarakstā ir rakstīts eh, šajā eh, ekrānā, ir attēlots, ka mēs runājam par novatoriskiem finansējumu avotiem. Tā tad būtu loģiski runāt par jaunu nodokļu ieviešanu Eiropas Savienībā, bet te mēs jau uzreiz zinām, kas maksās šos nodokļus bankas un banku institūcijas, bet ir atžgārni visā vainot tikai bankas pasakot, ka bankas ir izraisījušas šo finanšu krīzi. Mēs zinām, ka uh, ekonomiskā nelīdzsvarotība visā pasaulē ir vainojama pie finanšu krīzes, un pārliecīga finanšu sektora regulēšana un politiska iejaukšanās nav pareizās metodes. Un, ja mēs runājam par FDN, Eh, cik daudz no šiem ieņēmumiem saņems ES un finanšu institūcijas. Vienmēr, kad tiek ieviesti jauni nodokļi, ir ļoti reāli, ka finanšu sektorā uh, kaut kas tiks optimizēts, bet, diemžēl, uh, ņemot vērā uh, nodokļu likmes un nodokļu likmju atšķirības Eiropas Savienībā, bieži vien uzņēmumi izvēlas savu darbību veikt kaut kur citur, un ja tā tas turpināsies, tad vienkārši nodokļu maksātājiem nāksies par to maksāt augstu cenu un Jāņem vērā, ka mēs piedzīvojam ļoti sarežģītus laikus, dalību valstīm ir jāveic fiskālā konsolidācija un institūcijām Nevajadzētu vienkārši visā pasīvi noraudzīties, bet Jūs neteicāt, ka jūs, netika teikts, ka jūs esat gatavi e, naudu ietaupīt, tiek runāts tikai par jaunu nodokļu ieviešanu. Vai Eiropas e, Savienībai nevajadzētu aizvērt e, dā, vairākas dārgas aģentūras, jo tad mēs noteikti varētu visai ievērojami ietaupīt? lai varētu finansēt eh, ambiciozus Eiropas projektus. Dažvārdi par eiro obligācijām. Ja tiks eh, pieņemts šis eiro obligācija lēmums, tad eh, nevajadzēs ieviest reformas hlasovat proti tomuto návrhu protože jsme proti zavádění nových daní či zvyšování děkuji, daní. Děkuji koledze. Pan... Mēs balsosim pret, jo mēs esam pret jauniem nodokļiem. Paldies, Kluts. Paldies, darbie kolēģi! Pieprasījums ieviest finanšu transakciju nodokli nav nekas jauns. Īstenībā globalizācijas pretinieki par to runāja jau pirms vairākiem gadiem, bet pirms pieciem gadiem uh, tikai daži ticēja, ka tas būtu īstenojams. Bet tagad tas ir iekļauts Eiropas Savienības uh, parlamenta darba kārtībā, runājot arī par oglekļu nodokli, un tas ir ļoti labi. Finanšu instrumenti, ko piedāvā Padimatas kundze, ir uzteikuma vērti, un es ceru, ka kolēģi arī savu atbalstu paudīs balsojot. Mums šādi instrumenti ir nepieciešami. Valstu budžetu konsolidācija vienmēr ir nozīmējusi tikai izdevumu samazināšanu, bet pirmām kārtām tas attiec uz darba ņēmējiem, pensionāriem un eh, nabadzīgiem cilvēkiem, cilvēkiem, kas bieži vien ir sociālā pabalsta saņēmēji. Un šī vārīgākā sabiedrības grupa līdz šim tika atstāta ārpus uzmanības eh, loka mums ir jāparūpējas arī par uh, Eh, to, ka šī, lai varētu izvairīties no turpmāk eh, parādu kalnu pieauguma, lai varētu konsolidēt valstu budžetu, mums ir jādomā arī par jauniem nodokļiem. Jāņem vērā, ka augstie valstu budžeta trūkumi eh, tika izraisīti, ņemot vērā banku glābšanu un arī dažādu finanšu institūciju finansēšanu no valsts naudas. Protams, valsts vien, nav vienīgie uh, grēkāži šajā situācijā. Mums vajadzētu parūpēties, lai arī finanšu sektors uh, nestu savu ārtavu glābjot Eiropas Savienības uh, finansiālo segumu. Mums ir jāparūpējas, lai parādi tiktu maksāti godīgi, tātad, lai šī uh, finansiālā nasta tiktu sadarīta proporcionāli bet tāpat eh, mēs uzskatām, ka eiro obligācijas ir ļoti labs un nepieciešams instruments. Mēs ar to palīdzību varēsim samazināt parādus daudz veiksmīgāk nekā ar eh, dažādu padomu un sankciju palīdzību. Ir valstis, kas uzsaka, ka pieaugs procentu likmes, ja tiks ieviests eiro obligācijas. Jā, tas nav pieņemami, bet uh, ir arī daudz valsts, kas cīnās ar augstiem depozītiem un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmēt arī viņu eksportu transportu, ja mēs vēlamies veidot sociālu Eiropu, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības eh, kohēzija būtu realitāte, mums vajadzētu piekri, balsot par Podimatas eh, kundzes ziņojumu. Un noslēgumā teikšu komisāru kungam, es ceru, ka jūs beidzot piedāvāsiet mums priekšlikumus par FDN, jo mēs savus prasības izteicām jau apmēram pirms gada. Paldies. Tagad Fāraģa kungs EFD grupas vārdā. Paldies. Paldies. Paldies. Nodoklis jau ir. Šī ideja ir visu laiku bijusi dzīve, taču nekad tā nav īstenot. Tagad kas tiek pieteikts? Un tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienībai vajag tik ļoti naudu. Tai vajag savus resursus. Ko tad mēs šeit gribam panākt? Izmantot iespēju, lai sagrautu finanses sektoru, kas nav populārs pat labam, un ies, ieviest šo jauno nodokli tikai Eiropas Savienībā. Un tas it kā mums dos liels līdzekļus. Atvainojiet, mēs dzīvojam globālā ekonomikā. Mēs kļūsim nekonkurēt spējīgi ar saviem nodokļiem. Cilvēki vienkārši pārcelsies dienas laikā uz citām pasaules daļām. Šis nodoklis būs īsts kamikadzes nodoklis. Tas ir vislielākais sektors Londonā nekur nav tik labi. Varbūt šeit ir sazvērstība pret anglosakšiem, gri, gribatos apspiest. 2010. gadā mūsu direktīvas rezultātā fondi, desmitā daļa no fondiem aizplūda no Londonas. Lielbritānija zaudē zināmā mērā savu lielāko nozari. Un Londonas Cityja un Londonas finansu uh, Aprindas, protams, ir pret to. Un, protams, varbūt, ka ilgākā laika posmā mēs kaut ko varētu darīt, bet katrā ziņā gribu teikt, ka šajā socialistiskajā eksperimentā Lielbritānijai nevajadzētu piedalīties. Paldies! Paldies! Martins Ehrenhausers. Parāžkungs, jums nav taisnība. Es skaidri saku jā finanšu transakciju nodoklim. Es domāju, ka Eiropas Savienība var pierādīt sevi šajā jomā. Mums tieši šajos jautājumos ir vajadzīga Eiropas Savienība, un arī Eiropas parlaments var šeit savu darbību pierādīt. Un rīt balsojot par, mēs varam spērt jaunu stabilu soli ceļā uz finanšu darījumu nodokli un tādējādi politiskā līmenī varam dot pareizo atbildi, atbrīvojoties no finanšu sektora gūsta. Bet eh, finanšu transakciju nodoklim uh, būs uh, jāveido uh, stimuli ne tikai finanšu sektoram, lai tiktu finansēta reālā uh, ekonomika, bet tam ir uh, vajadzīgs arī tāds sociālais komponents, pārvietojot nodokļu slogu nost prom no darba ņēmējiem. Uh, lai to panāktu, šeit mums ir jābūt drosmīgiem Eiropas parlamentā un jānosaka 0,03 vai 0,05% nodokli. Tas, man liekas, ir par zemu. Mums vajadzētu 0,5% vismaz noteikt šo nodokli. Un es esmu arī par Eiropas līmeņa, Eiropas eh, darījumu nodokli, un es rīt balsošu par otro grozījumu. Paldies! E, dziękuję panu za wypowiedź. Paldies. Pērberkungs, lūdzu, paldies priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi. Šeit būtībā ir runa par novatīvu finansēšanu, bet uh, eh, novat, Turisms jau nenozīmē tikai jau nodokļu izgudrošanu vai uh, vecākā uh, valsts parādu uh, pārmarķēšana, bet es gribētu koncentrēties uz to, par ko šeit ir runa šajās debatēs. Nav runa tikai par eiro obligāciju ieviešanu, un par to mēs uh, iestāsimies. Ir runa par to, lai mēs izdarītu pareizos secinājumus no finanšu krīzes, un pareizais secinājums ir tāds, ka spekulācijām ir jāuzliek nodokļi. Un tas nozīmē arī, un to gribu skaidri teikt, ka ja tas nav iespējams uh, globālā līmenī vai G20 līmenī, tad mums tas ir jādara Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tam nav alternatīvu. Tāpēc es gribētu uh, Bulman kungs ne tikai aplausus tagad, bet arī skaidru uh, balsojumu rīt Eiropas parlamentā un kopā ar komisiju, komisāru kungs ar sabiedrotajiem komisijā mēs varētu tad uh, vērsties pret uh, eh, dalībvalstīm un vienu īpaši, un Faridžkungs gribu jums vērst uzmanību uz eh, bezdarbnieku skaitu un uz ekonomikas lejupslīdi jūsu valstī, kas ir koncentrējusies uh, uz finanšu pakalpojumiem. Ja jūs būvētu automašīnas tā, kā mēs to darām Bavārijā, tad jums ietu labāk. Un tāpēc ir uh, steidzami nepieciešams tagad prasīt finanšu darījumu nodokli. To ir jāievaiš. Mēs, kā eiropieši, varam to izdarīt. Paldies, kolēģis, ar priekšsādātājs. Tagad Domeničī, kungs, divas minūtes, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies. Priekšsēdētāji, kungs. Šis ziņojums satur dažādus svarīgus elementus, kas nav tieši saistīti tikai ar finanšu darbību, jeb ar FTN. Šeit ir dažādi priekšlikumi, šeit ir plaša analīze, un es domāju, ka parlaments to varētu atbalstīt. Mums šeit ir labs pamats reālajai jaunai fiskālai Eiropas politikai kas ir nepieciešama. Ja mēs runājam par harmonizāciju, arī šajā ziņojumā ir priekšlikumi, kas paredz fiskālo harmonizāciju, kas dotu Eiropai papildus spēku un celtu tās profilu. Taču šajā stadijā mēs runājam galvenokārt par FTN, kas būtu it kā pirmais solis Eiropā. Varbūt, ka tagad ir laiks pieņemt drosmīgus, taču sabalansētus lēmumus. Es domāju, ka Eiropai ir jāsprauž un jā, jauns ceļš un jārāda pasaulē šis ceļš. Un tas būtu labs vēstījums politiski. Gribētu arī Šmita kungam teikt, cienu viņa saprātu, taču uzmanīsimies ar šādiem argumentiem, ja mēs šodien sakām ka nevaram izmantot šādu nodokli, jo pastāv nodokļu paradīzes, tad pilsoņiem mēs liksim saprast, ka mēs esam bezspēcīgi situācijā, kad finansu institūcijas atkal gūst peļņu. Arī Itālijā šis priekšlikums ir radis plašu atbalstu dažādās asociācijās, demokrātisko kustību atbalstu. Paldies! Paldies! Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu pateikties Podimātis kundzei, kas uh, pievērsās vairākiem ļoti delikātiem jautājumiem. Es nerunāšu par eiro obligācijām, par kurām runāju savā ziņojumā par ekonomikas pārvaldību. Gribētu runāt par FDN, finanšu darījumu nodokli. Pirmkārt, vai mums ir vajadzīgi jauni ieņēmumi, vai mums ir tiesības šeit šajā parlamentā dažkārt runāt par ieņēmumiem? Un man atbildi ir jā. Ir dažādi tabū Eiropā, bet es uh, domāju, ka uh, mēs pilnībā uh, nebūsim izskatījuši visus krīzes risināšanas iemeslus, ja nerunāsim šo, par šo tematu bez tabū. Uh, Otrakārt, mums ir vajadzīgs FDM. Es domāju, ka šis ir ļoti interesants ieņem veids, un uh, es lasīju Eiropas centrālās bankas dokumentu, kur notika konsultācijas, uh, kuras organizēja komisija par MIFID, Un uh, visi šie te, jautājumi, kas ir saistīti ar automatizēto ātrodatorizēto tirzniecību, mēs skaidri redzam, ka ir ļoti uh, aktuāla nesena attīstība notikumos, un Ferberkungs arī norādīja, ka ir jānošķir uh, tirgi, kas var mums nest uh, papildus ieņēmumus, un uh, jānošķir šie kaitīgie tirgus produkti. Uh, Un vēl jautājums, vai mums ir vajadzīgi pasaules līmeņa vai Eiropas līmeņa noteikumi. Es gribētu uh, zināt, ko tas nozīmē pasaules līmeni. Vai mēs gaidīsim, ka līdz pat pēdējai diktatūrai visi piekritīs uh, Eiropas Savienībai, uh, ka mēs kaut ko darām, vai mēs uh, aiz šīs globalizācijas neslēpjamies, lai neuzņemtos savu atbildību. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā uh, protams, pārvietošanas risks, bet no otras puses šis parlaments uh, nedrīkst uh, izvairīties no šī lēmuma. Paldies. Uh, Sven. Svens Gīgalds, lūdzu, divas minūtes. Jā, liebe kolēģi. Dargie kolēģi, Arī es vēlējos pateikties Padimatas kundzei par viņas veikumu. Viņas darbs nebija pats vienkāršākais. Un jūs noteikti pēdējo mēnešu laikā, pēdējo nedēļu laikā būsiet pamanījuši, cik kaismīgs bija šīs diskusijas, par to liecināja arī daudzie ēpasti. Un šis ir jautājums, kam ļoti rūpīgi seko arī mūsu pilsoņi. Viņi uzmanīgi skatās uz to, kas notiek Eiropas parlamentā, kāda ir politiķa pozīcija šajā jautājumā. FDN radās pateicoties pilsoņu iniciatīvai, un īstenībā par to tika runāts arī eh, papildus Tobina nodoklim. Un es domāju, ka Eiropas parlamenta nostāja būs izšķirīgi svarīga. Mēs eh, runājam par centrālo jautājumu, vai šim nodoklim ir jābūt globālam, un es domāju, ka īstenībā pasaules līmenī eh, gandrīz nav pretinieks šim nodoklim. Sākumā tas ir jāievērš Eiropas līmenī, bet diemžēl ir ļoti skaidri jāsaka, ka ir daudzi pretinieki, kas mētājas ar šo Eiropas argumentu. Un tie cilvēki, kas slēpjas aiz aplamas argumentācijas, ir jāsauc pie atbildības. Mums ir arī šādi transakciju nodokļi arī nacionālā līmenī, un tie arī darbojas eh, konkrētos tirgus segmentos. Uh, Ja mēs e, strādājam pie iespējamības e, vērtējuma, mums arī ir jāsaprot, vai, e, ka kuros tirgus segmentos šo nodokli var ieviest nacionālā, Eiropas un globālā līmenī. Un Tas ir pareizi formulēts arī attiecīgajā grozījā. Visi tie, kas saka, ka nepieciešams šāds nodoklis, viņiem nevajadzētu balsot pret to formulējumu, ko kopīgi ir radījuši 120 deputāti. Šemetas kungs veiciet iespējamības izvērtējumu un e, papētiet, e, kādas ir atšķirības nodokļu likmēs un lūdzu, dārgie kolēģi, rīt e, darīsim, pieņemsim pareizos lēmumus un Runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Paldies, Ilda Figureidos, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu jau ilgāku laiku ir bijusi nepieciešamība pēc šāda nodokļa. Un tāpēc arī Eiropas Savienībā par to būtu jādomā. Mums jāizbeidz šo nodokļu paradīžu eksistence un spekulācijas tirgu. Mums ir jācīnās pret spekulāciju šajā jomā, mums ir jāuzliek nodokļi dažādiem darbību veidiem, lai mēs varētu savākt nepieciešamos nodokļus. Jārunā arī par derivatīvajiem produktiem, kas būtu jāapliek ar nodokļiem. Diemžēl komisijai nav izdevies virzīties uz priekšu ar priekšlikumiem šai jomā. Zinām, ka finansu kaitējums sakarā nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās ir apmēram 250 miljārdu apjomā, ar to vien pietiktu, lai samazinātu valstu parādus, neceļot nodokļus. Potenciālie ienākumi no FDN, pat ja tas būtu ļoti zems, dotu mums kāds 200 miljārdus visā Eiropas Savienībā Un, protams, globāli tas būtu vēl augstāks. Tātad, kā varētu būt pieņemams atlikt šo nodokļa ieviešanu? Dažādi iemesli, ka mums ir jāveic vēl pētījumi, ietekmes pētījumi un citi, manuprāt, nav godīgi.